Šobrīd jums ir informācija par to, kādi ir, kādi ir, kāds ir deputāts saraksts, un mēs varam šodienas darbu pabeigt, un rīt no rīta sāksim ar.